Priekšsēdētājs. Bitte nehmen Sie. Ich erkläre die am 3. aprīlī pārtraukto sēdi paziņoja par atsāktu. Dāmas un kungi, ar lielām bažām eh, mēs visi vērojam situāciju e, Ukrainā, kas ik pa stundu sāsinās. Es gribētu vēlreiz apstiprināt, ka Eiropas parlaments lielā vairākumā atbalstā Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Wir haben Mēs vairākās rezolūcijās esam izteikuši e, domu, kas būs arī šīs nedēļas debašu priekšmetus. Mēs neatzīstam Krīmas e, aneksiju.